Buenas tardes, kolēgas, reanudamos. Labu pēcpusdienu visiem. Saka priekšsēdētājs, atsākam sanāksmi. Vakardienas sanāksmes protokols un apstiprinātie teksti ir jums pieejami. Un līdz šim neviens nav lūdzis vārdu, lai kaut kādā veidā pret to iebilstu, un esam arī saņēmuši nekādus citus izteikumu pieteikumus. Līdz ar to vakardienas sanāksmes protokols uzskatāms par apstiprinātu. Pirmais šīs pēcpusdienas darbas kārtība, darba kārtības jautājums ir mut